the presidentin so sehr verehrte Damen und Dāmas un kungi, turpinām plenārsesiju. Vakardienas sanāksmes protokolu un pieņemtie eh, tekstus eh, var ar tiem var iepazīties, tātad tie ir pieejami, vai ir iebildumi? Nē, ar to uzskatām protokolu par apstiprinātu. Sākam ar pirmo izteikumu.